Uh, good morning, everyone. Labrīt uh, visiem. Esam mazliet iekavējušies, uh, tāpēc uh, sāksim darbu uzreiz. Ķersimies klāt ar 15. darba kārtības punktam - vadlīnijas 2021. gada budžetam trešā iedaļa. Mums ir jāizskata atzinuma projekts par vadlīnijām 2021. gada budžetam. Referents ir Nikos Andrulakis. Tātad eh, šis ir pirmais solis budžetā procedūrā 2021. gadam, un eh, rezolūcija par vadlīnijām noteiks parlamenta pozīciju par galvenajām prioritātēm nākamā gada budžetam, pirms komisija publicēts budžeta projektu jūnijā. Budžeta komiteja ir nolēmusi grosīt budžeta procedūru parlamentā. Tā rezultātā nozaru komitejām tagad ir iespēja sniegt eh, savu viedokli par vadlīnijām. Un šis atzinums aizstāja parasto mandātā vēstulī budžeta trilogam, kas eh, agrāk bija AFET komitejas pirmā reakcija pēc budžeta projekta publicēšanas. 2021. gads ir īpašs gads budžeta ziņā, jo tas ir pirmais daudzgadu finanšu ietvera gads. Jauns ārējo finansēšanas instrumentu kopums stāsies spēkā jau nākamā gada sākumā, tātad kaimiņattiecību attīstības un starptautiskās sadarbības instruments, NDC un instruments uh, pirms iestāšanās palīdzībai. Sarunas par abiem instrumentiem vēl arvien turpinās, un tās iespējams uh, turpināsies arī līdz otrajai gada daļai. Cerams, ka šie instrumenti varēs tikt izmantoti jau nākamā gada sākumā. Tomēr pastāv arī zinām neskaidrība par vispārējo DFS ietvaru. Eiropas padome šodien tiksies, lai mēģinātu rast uh, vienošanos par DFS. Mēs rīt no rīta uzzināsim, vai līderiem tas būs izdevies. No parlamenta viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi panākt vienošanos par daudzgad finanšu schēmu pēc iespējas ātrāk. Ja tā netiks panākta, tad visticamāk jaunos instrumentus mēs varēsim īstenot tikai ar kavēšanos. Tieši tāpēc parlaments ir vairāk kārt lūdzis komisijai sagatavot ārkārtas plānus, lai nodrošinātu, ka nākamā gada sākumā nebūtu nekādu problēmu ar finansējumu. Bez liekas kavēšanās došu vārdu tagad referentam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar savu atzinuma projektu. Lūdzu, Nikos Androlakis, jums vārds. Prezident. Paldies, priekšādātāji. Par... Godātie kolēģi, šodien es jums prezentēju ārlietu komitejas atzinumu par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm. Šī ir pirmā reize, kad mēs tiekam aicināti paust mūsu nodeļu par šajā vēl sākuma stadijā, un es uzskatu, ka tā ir lieliski iespēja mums runāt par mūsu prioritātēm. 2021. gads būs pirmais gads, kad tiek piemērots pirmais gads daudzgadu finanšu schēmā. Bet tas arī attiecas uz eh, jaunu struktūru ārējā finansējumā instrumentiem. Tāpēc eh, tajā laikā, kad man bija iespēja izstrādāt šo atzinumu, es lūdzu, lai Eiropas komitejai mums ļauj piedalīties jau no pašas, paša programmēšanas sākuma, lai ir skaidra nostāja par katru trešo valsti, kas, ieva, kas saņem ievērojumu finansējumu atbalstam. Tā, lai šī struktūra mums ļautu uh, izpildīt mūsu uzraudzības lomu. Tā kā šodien sākas sarunas Eiropadomā, mums ir svarīgi norādīt uz to, ka mums ir vajadzīgs tāds budžets, kas sniegs Eiropas Savienībai iespēju stāties pretī izaicinājumiem, kas, ar ko tā saskars ārējā politikā, un to ļau, tā ļau, tas ļaus tai arī būt autonomai savai darbībā. Mums ir jāsniedz prioritāte tādām valstīm kā Rietumbalkāna, bet arī austrumu kaimiņu attiecību, partnerattiecību valstis. Mēs nerīkstam ar aizmirst to, cik svarīgas ir cilvēku tiesības Eiropas Savienības ārlietās. Tāpēc ir jāpiešķir tam īpašs finansējums. Es uh, iesniegšu uh, grozījumus uh, par tiem jautājumiem, ko nevar projektā iekļaut. Attiecībā uz uh, trešo uh, pirms pievienošanās palīdzības instrumentu, pirms pievienošanās valstīm būs jāievēro pamatprincipi, kā tiesiskuma valsts, demokrātisko principu ievērošana, eh, labas kaimiņa attiecības un atbilstoši tiesu sistēmu. Šai sakrā, runājot par Turciju, es ierosinu piešķirt finansējumu tam organizācijām un grupām, kas iestājas par cilvēku tiesībām un tām darbībām, kas ļauj tieši iespaidot pilsoņus. Un vēl vēlos pieminēt tos finanšu instrumentus, kas ir uh, paredzēti kopējai ārlietu uh, drošības politikai. Vēlos, uh, lai tiktu stiprināts šis finansējums, lai mums būtu taustām rezultāti. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt 2011. Gaidu jūs komentārus un esmu pārliecināts par to, ka kopā ar kolēģiem mēs varēsim izveidot ļoti labu atzinumu budžeta komitē. Paldies! Thank you, sir, for your presentation. Lielas paldies par jūsu prezentāciju, un tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais, kas vēlas izteikties, ir Gāler kungs. Paldies! Paldies arī kolēģim par lieliski paveikto darbu strādājot pie šī atzinuma. Tas nodrošina tādu labu vispārēju bāzi, un tas arī atbilst manām idejām. Pēdējos desmit gadus esmu strādājis pie drošības un aizsardzības jautājumiem, priecājos, ka arī šie jautājumi ir uzsvērti. Bet vēlējos izteikt dažus tādus tehno, tehniskus un geogrāfiskus ieteikumus. Pirmkārt, mums ir jādomā par stratēģisko nozīmi. Jūs jau runājāt par mūsu tuvākajiem kaimiņiem, par Balkāniem un par Dienvidu partnerību, un, protams, ka mums vajadzētu šo atzinumu izmantot, lai mēs vēlreiz Eiropas līderiem atgādinātu, ka nauda ir jāizmanto tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga un vajadzētu nodrošināt, lai vārdi atbilst darbiem. Jo īpaši tas attiecas uz mūsu solījumiem Āfrikas kontinentā. Es redzu, ka padomes tikšanās tātad tiek organizēta rīt un arī nedēļas nogalē, un viņi runās par finanšu ietveru. Ja Fondera eh, Lajenes komisija darbosies visu mm, Eiropiešu interesēs un būs patiešām reāla ģeopolitiska komisija, mm, piemēram, augstais pārstāvis arī nesen norādīja, ka vajadzētu runāt vienā balsī. Tātad, ja komisija to varēs eh, paveikt, tad eh, daudzgadu finanšu plānam noteikti vajadzētu izskatīties daudz savādāk nekā pašreizējā priekšlikumā. Šārla Mišela priekšlikums apgriež Eiropas projektus un palīdz nacionālajām interesēm. Šādus DFS priekšlikumus Eiropas parlaments noteikti noraidīs, esmu pārliecināts. Mēs aizstāvēsim kopēju Eiropas budžetu, investīcijas mūsu kopējā nākotnē un vērsīsimies pret īstermiņa nacionālu egoismu. Mums ir vajadzīgas darbības, nevis vārdi, un šīm darbībām ir vajadzīgs finansējums. Es domāju, ka ar šo atzinumu mēs varēsim aizstāvēt savu viedokli. Neredzu, ka kāds cits ēnu referents vēlētos izteikties. Tad došu vārdu deputātiem. Bazesku kungs. Thank you, Mr. Paldies, priekšēdātāji. Man nav daudz komentāru. Gribu izteikt tikai novērtējumu par Turciju. Tātad. tad šis eh, priekšlikums anulēt finansējumu Turcijai, manuprāt, nav labākā ideja. Nevēlos šeit eh, sniegt nekādus skaidrojumus, nevēlos arī kaut kādā veidā aizstāvēt Turciju, bet eh, vēlos lūk teikt, ka mēs visi pārmetam Turcijai, par to, ka tā ir iebrukusi Sīrijas ziemeļaustrumos. Un iespējams tas ir arī iemesls, kāpēc mūsu kolēģis iesaka atcelt finansējumu Turcijai. Mums šeit vajadzētu saprast, ka Turcijas armija izolē Turcijas robežu, nu, nosargājot Turciju no kurdu apdraudējuma, jo Ankara ir paziņojusi, ka kurdiem ir teroristiskas organizācijas. Mēs to neatbalstām. Šeit tā tad ir runa par iejaukšanos Turcijas nacionālajā drošības uh, kompetencē. Bet eh, tas ir mans eh, ieteikums. Protams, ka referentam ir tiesības rakstīt savu atzinumu. Es uzskatu, ka tā ir kļūda. Mums eh, nevajadzētu izolēt Turciju. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem. Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Tad došu vēlreiz vārdu Andru Lakis kungam noslēguma vārdiem. δεν είναι μόνο ε, η εξωτερική πολιτική. Tā nav tikai ārlietu politika. Mm, nepārprotami. Situācija Sīrijā mūs visus ir ļoti nodarbinājusi, jo tas ir smags pilsoņu kars ar tūkstošiem bēgļu, un mēs vēlamies, lai visas valstis, kas ir iejaukušās uh, to lietu skatīt atšķirīgi. Taču galvenokārt ir runa par to, kas notiek Turcijas iekšienē, uh, kas notiek ar tiesisku valstiņu, ar cilvēktiesībām. Un uh, hrestamātisks piemērs ir tas, ka, uh, kas notika pirms uh, nedaudzām dienām, ka Valas kungs nesen uh, īsi pēc tam, kad viņš tika atbrīvots, tā kā tika saņemts uh, ciet, uh, ka lūk un apsūdzēts eh, par eh, valsts ap apvērsumu. Tātad manam ierosinājumam nav tik daudz sakara ar to, kas notiek Sīrijā, cik ar to, kas notiek eh, Turcijas iekšienē. Mans viedoklis, un domāju, ir Eiropas parlamenta viedoklis, ir tāds, ka valstis, kas ir pirms pievienošanās un kas uh, izmanto finansēm no Eiropas Savienības, tām ir jāievēro mūsu vērtību sistēma. Paldies! Paldies, Pazēsku eh, kungs, vēlreiz gribēju ko teikt. Es vienkārši sveicināju referentu. Tas nenozīmē, ka es būtu mainījis savu viedokli. Paldies! Paldies par šīm debatēm! Vēlos vēlreiz atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir rīt, tas ir 21. februāris, eh, pulkstens 11. Eh, Līdz ar to šo darba kārtības punktu mēs varam slēgt un pāriesim tagad pie AFET uh, rekomendācijas projektā par Rietumbalkāniem pirms Zagrebas samita, kas ir paredzēts šī gada maijā. Šīs visaptverošais ziņojums ir saistīts ar pārskatīto paplašināšanās metodiku. Uh, Mēs eh, gaidām risinājumu par iestāšanās sarunām ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, kā arī investīciju plānu Rietumu Balkāniem. Tāpat arī starpiestāžu sarunas pašlaik turpinās par eh, pirms iestāšanās palīdzības instrumentu, kas noteiks Eiropas Savienības atbalstu šim reģionam laika periodā no 21. līdz 27. gadam. Redzu, ka Tonino Pikulā mūsu referents ir klāts, uzreiz došu viņam arī vārdu. Paldies, priekšādātāji! Labrīt! Es ārkārtīgi priecājos par šo iespēju prezentēt jums ziņojuma projektu par mūsu rekomendācijām um, padomēji pirms Zagrebas samita. Pirmkārtām vēlējos uzsvērt, ka gatavojot šo ziņojumu, mēs uh, pirmkārtām vēlējāmies nodot uh, skaidru politisku ziņu no Eiropas parlamenta. Tātad mēs atbalstām paplašināšanās procesa atjaunināšanu un turpināšanu. Mēs vēlamies arī norādīt, ka iekšējām reformām Eiropas Savienībā un tās paplašināšanai ir jānorit paralēli. Tāpat arī ir jāsaprot, ka politiskā situācija dalību valstīs nevar būt iemesls visa šī procesa apturēšanai. Paplašināšanās ir bijusi viena no visveiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām kopš tās pirmsākumiem. Tas ir veids, kā paplašināt demokrātijas miera un labklājības telpu Eiropā. Ticamā paplašināšanās politika nodrošina strateģiskās investīcijas nākotnē un drošībā, tāpat arī tās ļauj veicināt mieru, jo īpaši tādās teritorijās, kas ir ļoti cietušas no kara. Vēlos skaidri norādīt, ka mēs eh, gribam padarīt Eiropas Savienību ticamu visā šajā procesā. Uzskatu, ka šis eh, negaidītais un, manuprāt, nepareizais lēmums nesākt sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju ir radījis sekas. Mēs atkal par to spriežam un dažādos līmeņos. Tieši tāpēc mēs aicinām pieņemt lēmumu atsākt atsākt sarunas ar abām valstīm, ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, un darīt to jau martā. Jaunā komisijas priekšādātāja un augstais pārstāvis ir paziņojuši, ka šī komisija vēlas būt ģeopolitiska komisija. To vajadzētu pierādīt praksē. Vislabākais veids, kā to darīt, būtu rīkoties mūsu vistuvākajās kaimiņu valstīs. Šajā ziņojumā ir iekļautas vairākas idejas, kas atspoguļotas arī komisijas paziņojumā par jauno paplašināšanās metodiku, piemēram, atvērt eh, nodaļas eh, vairākos kopumos, bet nodrošināt, lai politikas jomu sagrupēšana atbilstu arī eh, reformu kvalitātei un dziļumam. Ir jānodrošina reālas reformas iestāšanās valstīs veicot sarunas par eh, dažādām nodaļām vienlaicīgi. Tāpat arī tiek aicināts noteikt skaidrākus un konsekventākus uh, iestāšanās mērķus, kuriem ir jāturpinās visā šajā procesā. Tāpat arī ir jānodrošina progresa izvērtēšana, tā lai panāktu, ka katra valsts tiek vērtēta pēc tās sasniegtajiem rezultātiem. Uh, Šādas paplašinātas metodikas īstenošanai iestāšanās valstīs ir jātiek uzlabotai, bet tikai tādā gadījumā, ja valstis ir patiešām nolēmušas piedalīties. Šajā tekstā tiek runāts arī par Eiropas parlamenta lielāku iesaistu paplašināšanās procesā. Parlaments tiek pieminēts tikai paziņojuma nosaukumā, un tas noteikti nebija iedrošinoši. Uh, Eiropas parlaments vēlas eh, veicināt demokrātijas atbalsta aktivitāti šajā reģionā un palīdzēt Rietumbalkānu valstīm iestāšanās procesā. Mums ir ikgadējas ziņojumi, tāpat arī delegācijas katrai no šīm valstīm, bet pats svarīgākais ir tas, lai mēs atgādinātu, ka mēs esam tiešie eh, Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvji, un mēs varētu dot uh, savu ieguldījumu šī procesa veicināšanai mūsu valstīs. Tieši tāpēc šeit ir iekļaut vairāki priekšlikumi, piemēram, eh, kvalificētā vairākuma balsojums par sa sarunu nodaļas atvēršanu vai slēgšanu, un tāpat arī parlamenta iesaista apturēšanas procesā. Es eh, ceru, ka Zagrebas samits dos reālus rezultātus, kā tiks veicināts dialogs un tiks arī nodrošināts ilgspējīgs investīciju plāns Rietumbalkāniem. Bez tām politiskā vienošanās par paplašināšanas procesa turpināšanu arī ir ārkārtīgi būtiska. Šajā ziņojumā nav daudz runāts par visām rekomendācijām. Es pats iesniegšu dažus grozījumus, lai šīs rekomendācijas paplašinātu. Šeit es paļaujos arī uz konstruktīvu sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Lielas paldies, Picels kungs! Vai Kāds vēlas izteikties no ANU referentiem Galas kundze, lūdzu? Paldies, priekšādātāji! Man ir jāapsveic Picols kungs eh, par labi sagatavoto ziņojuma projektu. Es eh, domāju, ka šeit parādās pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs, pats būtiskākais. Pilnībā piekrītu šim eh, nolūkam nosūtīt skaidru politisku ziņu ar šīm rekomendācijām. Protams, mēs atbalstām paplašināšanās procesu Rietumbalkānos, un tāpat arī mēs uzskatām, ka šeit uz spēles ir likta Eiropas Savienības ticamība. Pilnībā piekrītu dažiem teksta punktiem. Varbūt par tiem pašlaik nespriež tik daudz, bet uzskatu, ka tos vajadzētu tiešām uzsvērt. Tātad reģionālā sadarbība starp valstīm, uh, Rietumbalkānos, jo īpaši telekomunikāciju jomā. Mm, te var arī turpināt, var runāt, teiksim, par infrastruktūras attīstību un tā tālāk. Protams, ka mēs iesniegsim grozījumus. Es pati un arī mani kolēģi noteikti to darīs, bet es uzskatu, ka mūsu mērķis ir stiprināt šo ziņojumu. Mm, vajadzētu um, uzsvērt visu to, ko tikko pieminēja Pīcols kungs. Es Uzskatu, ka kvalificētā vairākuma balsojumam arī ir jāparādās šajā rekomendācijā, bet es domāju, ka mēs vēl varēsim apspriesties ēnu referentu sanāksmēs. Man ir divi jautājumi, varbūt jūs varētu pavisam īsi sniegt skaidrojumu, varbūt es kaut ko esmu pārpratusi. Ko jūs domājat ar A punktu ziņojumā nosakot, ka Eiropas Savienības iekšējām reformām un tās paplašanāšanai ir jānorit paralēli. Un otrs jautājums ir par F punktu - uzlabot saskaņotību starp paplašanāšanās procesu un politisko attīstību Eiropas Savienībā. Es, protams, arī eh, ceru, ka sadarbība ar referentu izvērtīsies laba. Nākamais manā sarakstā ir Kjučuka kungs no riņu grupas. Uh, uh, Jā, paldies. Noteikti liels paldies uh, referentam par visu, ko viņš ir paveicis. Tik tiešām rekomendācijas ir korektas, pozitīvas, tīpaši domājot par šo reģionu, Rietumu Balkāniem, par gaidāmo samitu. Ir lieliski, ka beidzot ir konkrēts priekšlikums no Eiropas komisijas. Uh, Mm, kurš cerams ļaus eh, noņemt eh, pamatu visiem tiem iebildumiem un, un, un, un argumentiem, kas tiek izvirzīti, izvirzīti, tā lai šim reģionam, šīm potenciālajām eh, valstīm mm, dāvātu jaunu, jaunu dinamiku, jaunas cerības uz labāku dzīvi un paties prieks, ka tas tekstā arī ir atspoguļots. Tomēr Uh, ir būtiski nekavējoši atsākt uh, iestāšanās sarunas ar šīm divām valstīm, uh, Ziemeļa Maķedoniju, Albāniju, turpināt sarunas ar Kosovu. Un priekšsēdētāji man būs pāris grozījumi, kurus piedāvāšu. Uh, Eh, domājot par to, kādai būtu mūsu eh, grupas eh, nostājai nākotnē. Būtisks ir arī tas, ko Picols kungs nu pat norādīja, ka, kā Eiropas Savienībai nāktos koriģēt savu attieksmi pret šīm valstīm. Nu, vārds Annai Fotegai, ECR e vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētāji! Vēlos sveikt mūs visus, it īpaši Picelas kungu. Esat eh, sagatavojis tiešām pamatīgu eh, pārskatu. Eh, tas manā ieskatā ir, ir lielisks tagad instruments ēnu rokās. Noteikti vēlu veiksmi turpmākajās sarunās, diskusijās un pat. Ja dažos aspektos mūsu viedokļi atšķiras, es katrā ziņā saskatu mm, to, to potenciālo pozitīvo ieguvumu, turpinot šo ceļu. Bija te tāds, tāds drūmais laiks, pesimismā laiks Vēl iepriekšējā sasaukuma sākumā bija visādi tādi drūmi paziņojumi par, par eh, paplašināšanās nākotni, par Rietumbalkāniem, bet arī citiem reģioniem. Tas bija ļoti skumji, tas bija ļoti nelāks signāls mūsu partneriem. Tā kā patiesa prieks, ka uh, atmosfēra ir, ir, ir mainījusies, esam spējuši pārkāpt mm, šīm bailēm, eh, šī. Mm, Komisija tagad mums ir sagatavojusi ļoti konstruktīvu, pozitīvu uh, priekšlikumu, mm, proti turpināt paplašināšanos. Ir tīpaši būtiski tas ir Ziemeļmaķedonijai un Albānijai, šīm divām valstīm, kas ir ieguldījušas milzu pūles un ievērojams resursus, lai eh, izpildītu kritērijus, lai ieviestu standartus. Um, Ziemeļmaķedonija ir milzu politiskus riskus uzņēmusies, un uh, tiešām priecājos par to, ka mēs atbildam, un manai politiskai grupai Atgādināšu, kvalificētais balsu vairākums ir sarkanā līnija. Nekas cits, jebkas cits mūs nostādīt ļoti nelāgā situācijā. Jā, Kučeka kungs vēlas ko piebilst. Nu, tā, mm, tā, tāda šķietami tehniska lieta, bet tāpat laikā politiski ļoti nozīmīga. Vai um, mēs, mē, vai referents varētu būt tik laipns un dot mums papildu dienas grozīmu iesniegšanai, sagatavošanai un iesniegšanai, jo tuvākās e, dienas e, būs ļoti aizņemtas, piepildītas un būtu ļoti nelāgi, ja mm, grozījumi palikti neiesniegti. Jā, Picāls kungs e, šķiet māja ar galvu. Tātad 2. marts, jā. Ja? pulkstens 11. Vasesku eh, vēlas ko sacīt? Jā, paldies. Pāris komentāri. Viss pirmām kārtām par integrācijas procesu, kas sarunu um, posmā uh, pātrinās. Nu, neatņemams elements šajā procesā ir privatizācija, lai e, sasniegtu šo tirgus ekonomikas statusu. E, konkurētspējīgas e, un konkurējošas tirgus ekonomikas, brīvas konkurences statusu. Atskatoties uz mūsu pašu pieredzi, Rumānija, Bulgārija, Čehija, Polija, privatizācijai ir eh, jānotiek eh, tikai pēc tam, kad valstīs ir izveidota stabila, pamatīga tiesiskā sistēma, jo citādāk korupcija, visu līmeņu korupcija mm, ņems virsroku un Tad mēs pēc tam prasīsim šīm valstīm eh, cīnīties ar korupciju, bet eh, būs izrādījies, ka mēs paši esam viņus iegrūduši šai bedrē, eh, spiežot privatizēt pirms ir izveidota uzticama tiesiskā sistēma par bēgļiem runājot, mēs uh, esam šīm uh, potenciālajām kandidātu valstīm devuši labu ieteikumu. Sadarbojieties ar Frontexu. Jebkura sadarbība uh, ar uh, Frontexu. Ar to vien nebūs pietiekami, tas būs maz efektīvi. Nu, tas ir tāds uh, liekulīgs ieteikums. Patiesība un realitāte ir tāda, ka jācīnās iz, izlēmīgi ar nelegālo migrāciju pret šo uh, Uh, apburto loku, kas, kas dzen uz priekšu cilvēkus. Uh, mums ir jānoslēdz readmisijas mm, nolīgums visbeidzot ar uh, migrantu izcelsmes valsti. Mēs zinām, kura tā ir. Mēs, mums ir uh, jāpanāk stingras vienošanās ar tranzīta valstīm, lai neutralizētu tās organizētās grupas, bandas, kas uh, stimulē šo uh, tranzītu. Uh, Uh, lai beidzot apstādinātu šo laivu kuģu plūsmu ar, ar, ar šiem pseidobēgļiem. Uh, ieteikums uh, sadarboties ar Frontexu ir smieklīgs, kamēr nebūsim izcīnījuši cīņu ar nelegālo migrāciju. Tālāk smadzeņu aizplūšanas jautājums. Tas ir būtiski, jo tas, tas ir raksturojis Eiropu eh, ļoti lielā mērā. Rumānija zaudējusi 16 tūkstošu sārstu, 20 tūkstošu inženieru aizvadītajos gados. Tas nav nekas tāds, ko mēs ar tādu vieglu sirdī ieteiktu šīm eh, potenciālajām kandidātu valstīm. Te ir nepieciešams cits risinājums. Tādi, lūk, būtu mani vērojumi. Es eh, visticamāk iesniegšu šādus tādus grozījumus, piedāvājot, eh, nu, varbūt kādu iespējamo risinājumu formulējumu. Paldies! Paldies! Vēl viens eh, ēnu referents no zaļajiem. Violas kundze vēlas ko sacīt par Picolas kunga atzinumu. Mikrofonu lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es eh, vēl vakar biju Belgradā Eh, protams, gaisā virmo cerības, eh, tāda nepacietība, gaidot eh, šīs nedēļas samitu, tāda maza klusa nožēla par to, ka, ka iepriekšējā samitā netika saņemts šis gaidītais signāls. Tas viens otrs, mēs visi labi apzināmies, kāds, kādus spiedienus izjūt šis reģions, eh, piemēram, Ķīna eh, ļoti plaši nekaunīgi izvēršas eh, reģionā, piemēram, Serbijā. Ehm, publiskajā sfērā, ekonomikā. Tas mūs nostāda ļoti tādā nejaukā situācijā kā, kā, kā tad mūsu piedāvājums izskatīsies salīdzinājumā ar to, ko piedāvā Ķīnas kompānijas vai Ķīnas uh, valsts uzņēmumu. Un cilvēki uz mums dusmojas, cilvēki ir vīlušies ne tikai uh, tie, tie kritiskākie, tie, tie opozicionāri, tie skeptiķi, bet arī um, pozīcijas pārstāvi Tā kā šeit ir nepieciešama uh, izlēmīgāka, tāda konkrētāka attieksme un piedāvājums no Eiropas puses. Ja runājam par, par mūsu pieejas uh, to metodisko pusi, uh, jā, cerības, cerība atmosfēra nav izklīdusi, bet ir šī neziņa ir neziņa par, par, par to, kāds uh, būs uh, Rietumbalkānu valstīm adresētā investīcija plāna apmērs. Būtu labi, ja šai ziņā tiktu iesta skaidrība tieši klimata pārmaiņu sadaļā, taisnīgās pārejas fonda sadaļā. Šeit ir nepieciešams tāds iespaidīgs cipars, jo, ja mēs vēlamies, lai mūsu pūliņiem būtu rezultāts, lai mēs uh, atsacītos no, teiksim, oglēm uz visiem laikiem, tad uh, Mm, ir jāstrādā ar tādiem jaudīgiem, iedarbīgiem instrumentiem, tādu plāksteru uzlikšanu šeit nederēs. Uz mums gaida. Mm, mūsu partneri ir gatavi mm, ķerties pie darba, ar mums sadarboties. Es tā saprotu, ka zaļais kurs vēl ir, ir, ir jautājuma zīmēm apvīts. Šeit no mums pienākas. Uh, Mm, sniegt paskaidrojumus, argumentus, norādot, ka būs investīcijas, atbalsts jauniem pētījumiem, jauniem risinājumiem, ka būs taisnīgās pārējas fonds, mm, ka nebūs tikai uh, viss jāmazina un, un, un, un, un, un jāslēdz. Uh, gaisa kvalitāte, jā, Rietumbalkānu valstīs tā ir uh, sena problēma, ļoti izteikta problēma, kur ir nepieciešami risinājumi. Uh, Te ir jārunā par valsts atbalstu, te ir jārunā par šo valstu veselības politiku, vides politiku, e, visu kopā. E, šis, šis jautājums ir jāatrisina. Ja tas mums neizdosies, tad tas e, reģionu vajās vēl ilgu laiku. Uh, arī tādās šķietam attālākās valstīs kā Slovenija, Horvātija, Rumānija, Eh, šeit mums ir, ir jābūt īpaši eh, aktīviem, ambiciozākiem, lai domātu, lai, lai risinātu gaisa kvalitātes jautājumu šajā reģionā. Paldies, paldies jums! Man piezīmēs ir norādīts, ka eh, Diginier ir pārstāvēts, viņa pārstāvis Alans Džons ir mūsu vidū. Jā, priekšsēdētāji, paldies! Pāris komentāri. Mēs esam gandrīti par šo atzinumu. Tas ir skaidrs vēstījums, ļoti konkrēts, nepārprotams atbalsts mūsu paplašināšanās politikai. Komisija šeit brauc uz priekšu pa trīs sliedēm, tā teikt. Pirmkārtām ir paziņojums par pārskatīto paplašināšanās metodoloģiju, ko izdevām februāra sākumā. Tālāk Eh, apsveram iespēju atsākt eh, iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, un eh, marta sākumā tiks pieņemt zināšanai jaunākie secinājumi. Un, ja runājam par Zagrebas samita secinājumiem, arī te ir, ir, ir, ir, tie ir jāpasvītro. Eh, šī pārskatītā metodoloģija padarīs šo iestāšanās sarunu procesu efektīvāku. Būs, eh, šis process būs balstīts uz, uz objektīviem principiem, paredzamību, objektivitāti. Eh, tāpat arī um, vairāk tā kā izcelsim tās primārās, fundamentālās uh, reformas un soļi, kas ir jāspēr institucionālā plāksnē, struktūrālā plāksnē. Uh, Uh, paļaujoties, ka šīs valstis um, godam pildīs dotos solījumus un raugoties jau uz Zagribas samitu, uh, tas uh, saliks tādus nepārprotamus akcentus tieši saimnieciskās attīstības plāksnē par infrastruktūras izaugsmes jauninājumu jautājumiem, arī zaļā kursa kontekstā šis samits ir ar ļoti tādu ambiciozu, varenu, drosmīgu darba kārtību un, un, un paļaujamies, ka tā arī tiks izpildīta. Paldies! Un tāpat arī Elza Feneta, ārējās darbības dienas Rietumu Balkānu nodaļas vadītāja ir mūsu vidū vērts jums. Liels paldies priekšstādātē. Arī mēs visnotaļ atbalstām šī zinu, ziņojuma institīvu, un tā satura, kā jau minēja kolēģi no komisijas, arī mēs esam snieguši savu ieguldījumu, lai um, atjaunotu metodoloģiju, un kam arī mēs sniedzam savu ieguldījumu abās val, valsts ziņojumos par Maķetēnu Albāniju. Mūsu rīcībā pat labandīvē pusmēneši, lai nodrošinātu sekmīgu samitu Zagrebā papildus investīciju plānam un paplašināšanās. Uh, Uh, dimensija mums vēl jāveicina politiskā iesaiste reģionā. Jūs to esat secinājuši arī no runātāju puses, pārstāvju, reģionu pārstāvju puses, arī tad, kad tikās līderi um, pirms uh, citām konferencēm, kā arī, piemēram, Mīnhenes drošības konference. Ir ļoti svarīgi uh, nosūtīt skaidru vēstījumu pirms konferences Zagreba un arī augstu vērtēju referentu un delegācijas vadītāju lomu, iesaistoties ar visiem saviem kolēģiem, dažādu politisko spektru kolēģiem. Rietumu Balkānos. Tā ir runa par to arī, kā mēs sadarbojamies plašāk ar Rietumu Balkāniem, tik pieminēta daudzpusējība, eh, migrācija, un tāpat arī ir Mēs sagaidām tuvāk tuvarēšanos pie mūsu principiem pirms iestājas, un tātad mēs ļoti cieši novērosim to, ka viņi mums tuvojas arvien vairāk ārlietu politikas jomā. Vēl viens punkts par migrāciju. Mēs katrā ziņā atbalstām visaptvarošu pieeju strādājot pie e, tranzītu un dažādiem ceļiem. Taču jānodrošina, ka arī mūsu aģentūra sniedz savu atbalstu valstīm. Tam arī jābūt efektiem, ja mēs raugamies, kā ir mobilizēts Frontex Albānijā. Tas ir vairojas Albānijas rezultātus, risinot migrācijas krīzi. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāru. Tagad atgriežos pie Pikula kunga. Vai jums ir kādi jau, kādas atbildes uz jautājumiem vai komentāru noslēgumu? Paldies! Priekšsēdētāji, vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu priekšlikumiem, idejām, jautājumiem. Tie visi man ir ļoti vērtīgi, ņemšu tos vērā. Un uh, daži no tiem aspektiem vēl būs tālāk jāapspriež debatēs, kuras ceru būs veiksmīgas. Mēģināšu tieši atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva kolēģi Kinga. Es domāju, ir, protams, ļoti svarīgi atbilstoši sacīt Tā nevajadzētu būt dilemai īstenībā. Es domāju, Eiropas Savienotība var atjaunoties un tā ir jāatjaunojas, jābūt stiprinātai gan iekšēji, gan ārēji. Es domāju, viens process eh, neizslēdz otru. Turklāt, manā skatījumā, Eiropas Savienības, sākot ar jaunajām institūcijām, mēģina pielāgoties pilsoņu gaidām. Tāpēc mums ir eh, gaidām konferences par Eiropas nākotni, un mēs paši sev uzdodam uzdevumu vadīt šo konferenci divu gadu laikā, un kāds ir konferences par Eiropas nākotni. Mērķis, protams, stiprināt, piestīpēt mūsu programmas, mm, saskaņā ar to, ko vēlamies darīt mēs kā savienība lai nākošā sasaukuma laikā eh, izdarītu to, ko mums sagaida pilsoņi. Tas mums jādara ļoti kārtīgi. Un es domāju vēl par spīti labām ziņām no dažām dalībvalstīm. Mēs arvien atrodamies tajā, ko Žansklods Junkers nodevēja par vēsturisko kļūdu zonu. Marta padome, protams, varēs uh, labot vai varbūt nelabos to, ko viņš izdarīja pērnā gada oktobrā. Un runājot par nākotni, es domāju, ļoti svarīgi samazināt strateģiskos pārsteigums, protams, viegli tas nav, bet es domāju, mums ir jāļauj sev runāt drosmīgi, domāt drosmīgāk, un viens virziens, kurā ir ejams, ir, protams, atbalstīt paplašināšanās procesu, jo te ir arī iespēja izpausties Eiropas Savienības ļoti svarīgai lomai 21. gadsimtā, un te es atbalstu kolēģus, kas pamatoti mūs informēja par to un uzsver to, ka Eiropas Savienība Rietumu Balkānu reģionā ir ļoti spēcīgi konkurenti un pretinieki. Pirmkārt, mums ir jāstājas viņiem pretī, aizsargāt mūsu pamatvērtības. Protams, mums jābūt efektīvākiem īstenot labāku administrāciju, un mums jāpalīdz mūsu Rietu Balkānu partneriem, kad viņi stājas pretī lielajām mega ļaunajām tendencēm. Kas tad tas īsti ir? Pacais Kukungs ļoti konkrēti par to izteicās. Jo šajās valstīs samazinās iedzīvotājs skaits, mums ir arī jāvērst pret norādinātības trūkumu ka tur ir arī korupcija, organizētā noziedzība. Es piekrītu tam, ka viens no svarīgākiem problēmu jautājumiem ir vides degradēšanās un, protams, tās vēl ar vienu ir mm, tādas kā nestabilas valsts. Protams, mums pēc iespējas vairāk ir jātaino šīs problēmas mūsu tekstā, lai Eiropas parlaments būtu redzamāks, dzirdamāks šajā procesā, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgs, ja domāju par Eiropas Savienības nākotni. Un tiešām ceru, mm, gaida mūsu nākošās debatas ēnu referentu sanāksmēs. Paldies! Paldies, priekšsādā, saka priekšsādātājs. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš tagad ir 2. mārts, pulksten 11. Tagad eh, būs neliels pārtraukums uz dažām minūtēm. Gaidīsim īpašo referentu Petras Austrevičus, lai pievērstos nākošiem darbkārtības punktiem. Uh, colleague, uh, colleagues, schedule... Dārgie kolēģi, saskaņā ar uh, grafiku mums jāstrādā līdz 20 pāri desmitiem, bet es redzu, ka visi jau ir klāt, varbūt mēs varētu agrāk sākt un agrāk beigt. Nākošais darba kārtības punkts ir ieteikums padomai komisijai Savienības augstajiem pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par austrumu partnerību gatavojoties 2020. gada jūnijas samatam. No Eiropas Savienības viedokļa šo gadu iezīmē samits par austrumu partnerības nākotni. Samits notiks Briselē jūnijā. Gadot šo samitu, Eiropas parlaments pieņems ieteikumu padomēji komisijai un Savienības augstiem pārstāvjiem ārlietās un drošības politikas jautājums par Elkungam. Gatavojot šo ieteikumu, janvārī norisinājās auglīgas eh, uzklausīšanas tagad vēlos organizēt viedokļu apmaiņu un dodu vārdu mūsu referentam Petras Auštrevičus no Reņu grupas lūdzu. Paldies priekšstādātāji, kolēģi, dāmas un kungi! Vēlos vērst jūsu uzmanībai, vēlos piedāvāt jūsu uzmanībai Eiropas eh, parlamenta projektu ieteikumam padomē Komisija un Savienības augstiem pārstāvjiem ārlietās un drošības politikas jautājumos par austrumu partnerību, gatavoties 2020. gada jūnija samitam. Nebūtu pārspīlējums devēt austrumu partnerību 2009. gadā par lielu sasniegumu attiek, attiecībās ar mūsu austrumu partnerības valstīm. Pirmkārt, tāpēc, ka austrumu partnerība sevi ir apliecinājusi kā politiskās mobilizācijas instruments. Otrakārt, tas ir kalpojis par motivētāju ceļā uz visaptrošām reformām. Treškārt, tas iezīmēja lielas izmaiņas ģeopolitiskajā pašnoteikšanās procesā. Izvērtējot sasniegumus un izaicinājumus, Mums ir jānosaka principi sadarbībai nākotnēji, jo Eiropas Savienībai nav tiesības noraidīt uh, sadarbības un partnerības piedāvājumu no mūsu austrumu partneru puses. Parakstot un īstenot asociācijas nolīgums, dziļos uh, brīvās tirniecības nolīgums, Eiropas Savienība ir sākus jaunsadarbības uh, fāzi ar Grūziju, Ukrainu un Moldovu. Stiprinot politisko sadarbību un paplašinot ekonomisko un veidot labas tirzniecības attiecības, sešas austrumu partnerības valstis tagad ir kļuvušas par desmito lielāko Eiropas Savienības tirzniecības partnerību Ja tas ir liels sasniegums, ja ņem, ja ņem vērā ekonomiski nestabilo situāciju šajās valstīs, nedrošo stāvokli, ar kur saskar šīs valstis. Rezumēšu šādi. Mēs no ekonomiskā viedokļa kļūstam ar viens sasaistītāki, viens no otra atkarīgāki. Transformējošas. Um, transformējuši procesu izmantošanu, ievēram uzlabojas procesus. Šajās valstīs ir veiktas nozaru reformas. Piemēram, Ukrainā ir notikušas izmaiņas gāzes uh, sektorā. Ukraina ir izmantojusi Eiropas Savienības uh, zināšanas. Naftogaz galvenā Ukrainas valsts kompānija ir tikus pāri finanšu bedrei un kļūst par lielāko dividendu maksātāju šīs valsts budžetā. Tagad runājot par korupciju, politiskie un ekonomiskie standarti, ko esam piedzīvojuši saistībā ar naftogaz, tagad ir kļuvuši pagātnē, kļuvuši par pagātni. Nākošā partnerības um, desmitgades starp Eiropas Savienību un Austrum partnerības valstīm divpusējie centieni mm, iezīmē jauninājums. Pirmkārt, mūsu sadarbība jābūt saistītē ar priekšnoteikumu, ka tiek apkarot eh, korupcija un tiek veikts reformas. Jau no pašsākuma ir nepārprotam jābūt skaidram, ka mēs neupurēsim politiskos priekšnoteikumus un principus raugoties tikai uz ekonomiskiem ieguvumiem. Otrkārt, Eiropas Savienībai ir jāiezīmē savs atbalsts valsts un institucionālās kapacitātes uzlabošanas darbībām. Ir atbilstoši jārisina drošības problēmas un hibrīda apdraudējums, kas novērojams austrumu partnerības valstīs. Treškārt, austrumu partnerības valstīm no mūsu puses jābauda atšķirīga attieksme, balstoties partneriem, ir jāparedz lielāka atbildība tām par uh, austrumu partnerības politiku. Es vēlos būt optimistiski noskaņots. Mēs neizmantosim minimālo principu mazāk dosim, mazāk sagaidīsim. Princips, jo vairāk dodat, jo vairāk saņemat, ar vien būs uh, vadošais princips arī nākošajā desmitgadē. Priekšstādātāja kungs, gatavojot pirmo projektu ieteikumam, Mēs uh, ehm, struktūrēja dokumentu vairākās daļās. Šī struktūra ir nepārprotams skaidra. Pirmā daļa koncentrējas uz struktūrālo dialogu, valsts veidošanu, demokrātisko atbildību. Mēs pieprasām tālākus centienus ekonomiskajā nozarē un eh, likumdošanas reformas piedāvājot jauninājumus, kas izpaudīsies grozījumos un diskusijas, izmantot jaunas instrumentus un paplašinot tos tālāk. Te es runāju par sadraudzības eh, praksi. Un, protams, mēs uzsveram, ka ir jāpabeidz valsts administrācijas un tiesu sistēmas reformas. Tā ir būtiska daļa veidojot valsti spēcīgi. Runājot par ekonomikas politiku, mēs nepārprotami uzsveram, ka ir jāpanāk tālāki, tālāk regulatīva konverģence daudzās nozareis, un, teikšu atklāti, es cieši ticu mūsu kopīgajai ekonomiskajai telpai ar austrumu partnerības valstīm no ekonomiskās jomas jāpāriet in, pie integrācijas. Ir pakāpeniski ar priekšnokiem jāpaver vienotais tirgus mūsu partneriem, lai viņi te varētu piekļūt un lai viņi kļūtu par pilntiesīgiem dalībniekiem šeit tirgu. Es zinu, tas ir saistīts ar izaicinājumiem, viegli tas nebūs, taču es uzskatu, ka tās valstis, kas īstenos visaptarošas ekonomiskās reformas, īstenot padziļinātu brīvās tirdzniecības nolīgumu, kādu dienu būs tam gatavs. Un tad, eh, ieguldot cilvēciskajā kapitālā, mums jāņem vērā smagā situācija, eh, jo iedzīvotāji dodas prom no austrumu partnerības valstīm. Uh, Tas ir liels izaicinājums daudzām no tām. Taču mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai stiprinātu cilvēku kapitālu kvalitāti šais valstīs. Tāpēc es būtu ļoti priecīgs, ja tiktu izveidota Eiropas universitāte, piemēram, skaistajā pilsētā Kievā. Tas būtu labs apliecinājums mūsu iesaistei akadēmiskajā darbā mēs tad arī ieviestu labākās Eiropas paraugu prakses Ukrainā un Austrum partnerības valstīs, un tā mēs arī veicinātu sadarbību starp šīm valstīm. Vienot universitāti Kijevā tam palīdzētu tālāk runāt par drošību un stabilitāti. Šī ir joma, kur mums jāizdara vairāk centienu Atgādināšu piecas no sešām austrumu partnerības valstīm saskaņas ar draudiem drošības un konfliktu jomā mums ir jābūt atvērtiem, risinot šīs problēmas atbilstoši. Mums būtu jāskatās uz visaptvarošu stratēģiju, lai vērstos pret propagandu, dezinformēšanu, kibernoziedzību un arī korupciju, terorismu un organizēto noziedzību un vispār noziedzība kopumā. Un šeit mūsu centieni nekad nebūs pārspīlēti, sniedzot atbalstu austrumu partnerības valstīm sadarboties ar tām. Un, protams, runājot par ko komunikāciju. Manā skatījumā mēs varam lepoties ar visiem sasniegumiem, ko esam panākuši starp eh, Eiropas Savienību austrumu partnerības valstīm. Es uzskatu, ka tas ir labs sākums Daudz vēl ir darāmā, taču mums ir skaidri jāizceļ visu sasniegumi, reformu rezultāti plašākai sabiedrībai, īpaši tajās valstīs un arī Eiropas Savienības dalībās, jo dažkārt arī mēs varam iedvesmoties no Austrum partnerības valstīs veiktajām reformām un veicināt mūsu konkrēt spēju ne tikai ekonomikas jomā, bet arī administratīvajā valsts politiku jomā, un mēs arī labāk varētu risināt mūsu drošības problēmu jautājums. Priekšstādātais uzskata, ka cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem, ar tiem jau ir izveidotas labas darba attiecības. Domāju, saņemsim daudz grozījumu, kas uh, būs pēc būtības bagātnoši un būs labvēlīgi šī atzinuma, šī ieteikuma kvalitātei pašreizējais grozījuma iesniegšanas termiņš nav realistisks, nav realistisks, 26. februārs. Es ierosinātu to pagarināt līdz otrdienai pēc zaļās nedēļas, lai grozījumi būtu atbilstoši un tos varētu sagatavot labvēlīgā gaisotnē. Esmu gatavs uzklausīt komentārus un ierosinājumus no ārlietu komitejas locekļiem, īpaši no ēnu referentiem, kurš redz pat labam šeit telpā. Paldies! Thank you, Petras. Uh, about the extension of the deadline, we have to check. Jā, runājot par uh, termiņa pagarināšanu, vēl tas ir jāpārbauda, jo iespējams, ka nepaspēsim uh, uh, līdz plenāra sesijai visu izdarīt, kā pienākas. Uh, paldies, uh, paldies par šo uh, rekomendāciju, tiešām interesanti. Tagad laiks uh, ēnām. Vispirmkārtām tātad partijas vārdā. Kolēģis, mikrofonu lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies eh, jums, referents, eh, kas ir Korska kungs, par šo rezumējumu. Pilnībā piekrīt, austrumu partnerība ir sevi pierādījusi sekmīgi. Ehm, vēl šo programmu savulaik piedāvāja Polija un Zviedrija. Uh, un tā ir būtiski pārvērtusi mūsu austrumu partnerības valstu cilvēku dzīvi. Vairāki miljardi ir ieguldīti robežu apsardzībā, pārobežu turismu iniciatīvās, mm, mazo vidējo uzņēmumu sadarbības attīstīšanā, programmā Erasmus, un eh, vairāk par visu šīs valstis ir mainījušās iekšēji tādā mērā, ka trijām tagad esam uh, varējuši piešķirt bezvīzu ceļošanas iespēju uz Eiropu. Un miljoniem šo valstu pilsoņu ir izbaudījuši šo iespēju godprātīgi, labticīgi. Tas ir fantastiski. Tas ir apliecinājums tam, ka šīs valstis spēj spēlēt pēc noteikumiem, ievērot un turēt dotos solījumus, un mums nāktos arvien vairāk dot pretī, nevis mazāk. Nu, protams, Arī šo sešu valstu starpā ir tāda iekšēja salīdzināšanās. Dažas eh, tiecas uz iestāšanos Eiropas Savienībā, citas to neapsver. Mēs zinām, eh, kāda ir šī brīža politiskā realitāte Eiropas Savienībā mēs uh, austrumu partn statu, partnerības status vien tām uh, Eiropas, uh, dalība Eiropas Savienībā negarantē, bet tas ir labs iesākums, tas ir vairāk nekas, kā nekas, tas ir Mm, izaugsmes eh, solījums, un mums nāktos domāt par turpmākiem veidiem, kā sadarboties ciešāk ar šīm sešām valstīm. Enerģētika ir eh, nozīmīga joma. Nākamais, eh, nākamā sadarbības fronte varētu būt dati. Ehm, mēs varētu šīs valstis iekļaut mm, datu aizsardzības privātuma regulējuma lokā ehm, šajā gaidāmajā kiber nozares regulējumā. Tā kā ehm, paļaujos uz to, ka šīs valstis turpinās progresēt, ka dalība austrumu partnerībā nepaliks un nebūs kā to noslēdzošais ceļa posms attiecībās ar Eiropas Savienību. Paldies! Nākamais sociāldemokrāta pārstāvis Šonda Roikungs. Paldies, priekšādātāji! Diemžēl sociāldemokrātu referents Kovāčs nevarēja būt klāt, un tāpēc es gribētu viņu aizstāt un iepazīstināt jūs ar mūsu grupas nostāju. Pirmkārtām šis ir ļoti pilnīgs teksts. Mēs uh, piekrītam vispārējām iezīmēm. Liels paldies eh, Petras Austrevičijus par tik labi sagatavoto ziņojumu. Mēs eh, pilnībā piekrītam argumentiem par to, ka Eiropas partnerība ir vitāli svarīga, ņemot vērā Eiropas Savienības drošību un tāpat arī domājot par tālākajām perspektīvām attiecībā uz drošību un ekonomiku Austrumpartnerības valstīs. Mēs priecāmies, ka ziņojumā tiek atzīti reformu mēģinājumi austrumu partnerības valstīs. Mēs arī ļoti augstu vērtējam to, ka ziņojumā tiek ieteikta dziļāka sadarbība starp Eiropas Savienību un austrumu partnerību. Tā skaitā mēs priecāmies arī par to, ka tiek aicināts uz sadarbību starp pašām partnerības valstīm. Uh, Protams, ka šajā ziņojumā ir iekļaut arī ļoti svarīgi temati, piemēram, institūcijas stiprināšana, cīņa pret korupciju, klimata pārmaiņas, ekonomiskā uzlabošanās, dzimuma līdztiesība, atbalsts pilsoniskai sabiedrībai, kā arī labāka sadarbība drošības un aizsardzības politikā. Tomēr sociāldemokrātu grupai būtu svarīgi iekļaut dažus papildu punktus šajā ziņojumā. Mēs vēlētos aicināt austrumu partnerības eh, valstis eh, tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Un, protams, ka tam ir jānotiek saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 49. pānta kritērijiem, un no šiem kritērijiem vissvarīgākais, protams, ir tiesiskuma ievērošana. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, mēs vēlētos uzsvērt arī to, ka Šajā procesā gan Eiropas Savienībai, gan arī um, valstīm, kas vēlas iestāties, ir jābūt uh, labi sagatavotām. Mēs vēlētos arī atgādināt, ka Austrum partnerība nevarētu būt temats debatēm, kur katra valsts saistā savas atšķirīgās intereses. Liels paldies par šo tik labi sagatavoto ziņojumu, un paldies arī jums priekšādātāji. Liels paldies! zaļo referente, ēnu referente ir Gregorovas kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies arī par šo sagatavoto rekomendāciju parlamenta vārdā. Austrumu partnerība, protams, ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, un tā jau ir nosvinējusi savu desmitgādī. gadī. Pēc šiem desmit gadiem, protams, ir vairākas pārmaiņas, ko mums vajadzētu īstenot, bet vēlos uzsvērt, ka mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja austrumpartnerības valstīm. Mums ir jāatstāj durvis atvērtas un jāatbalsta visi partneri. Tāpat arī ir jāstiprina dažādas perspektīvas un jādomā par katru valsti atsevišķi. Šāda individualizēta pieeja nenozīmē divu ātrumu partnerību. Ja mēs eh, dažas valstis eh, pilnīgi atstāsim novārtā, tad tas eh, noteikti nepalīdzēs pārējām kaimiņu valstīm. Es arī uzskatu, ka makrofinanciālā palīdzība šeit ir ļoti būtiska. Palīdzībai, kas nāk no Eiropas Savienības, vienmēr ir jābūt paredzētai demokratizācijai un reformu izvēršanai. Vienlaicīgi, protams, ir jāpārņem arī visas normas un vērtības. Tāpat arī ir jānodrošina ilgtspējīgas un ticamas investīcijas austrumpartnerības valstīs. Domājot par stratēģisku ilgtermiņa darbību, šeit ir runa ne tikai par ekonomisko stabilizāciju, bet arī par demokratizāciju. Mums ir jāapzinās, ka ja Eiropas nebūs klāt un ja Eiropa neko nedarīs šo reģionu labā tāda, uh, Šeit iesaistīsies citi globālie spēlētāji. Mums ir jāmeklē tādi partneri, kas domā līdzīgi kā mēs. Šādā veidā mēs varētu mīkstināt eh, trešo partneru ietekmes eh, palielināšanos austrumu partnerības valstīs. Protams, ir jādomā arī par pašreizējām tendencēm attiecībā uz manipulācijām un propagandu tiešsaistē. Protams, mums ir jāatzīst arī iespēja Eh, tām austrumu partnerības valstīm, kas veic visaptverošas reformas un kas izpilda mūsu kritērijus, būt, eh, pretendēt uz eh, er, dalību Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka pašreizēja līguma ir jāpilda no abām pusēm, un, protams, ka tas būs tikai pirmais solis šajā pakāpeniskajā un garajā integrācijas procesā. Es, protams, arī labprāt sadarbošos ar referentu un ar pārējiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! EKR grupu pārstāva uh, Anna Fotīga, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Priekšādātāji, vispirms es vēlētos apsveikt mūsu referenti, referentu Petru Austrevičijus par ļoti labi paveikto darbu. Es varu tikai pievienoties saviem iepriekšējiem runātājiem kolēģiem, kas jau izvērtēja šo projektu. Es eh, priecājos, ka šis eh, projekts ir eh, tik labi pabeigts, un īsnībā mēs uzskatām, ka tas tikai veicinās šo tālāko sadarbību. Es nevēlos šeit pārāk atkārtoties, tāpēc gribētu vairāk pievērsties tai jomai, kas man interesē visvairāk, tātad drošība un aizsardzība. Tad, kad mēs atceramies mūsu Eiropas globālo drošības stratēģiju, kas tika gatavota 2016. gadā, tad tur jau parādījās šie manis minētie argumenti. Un tie ir ārkārtīgi būtiski, jo īpaši, ja mēs runājam par austrumu partnerības valstīm, vai arī, ja mēs šeit domājam par tādu plašāku uh, austrumu partnerību. Mēs esam uh, saskārušies ar tādu ļoti agresīvu rīcību no Krievijas federācijas puses. Šeit ir runa par tādām valstīm kā Ukraina, kurām ir jāveic tādas ļoti asas reformas. Šis process ir ārkārtīgi sarežģīts, un tas, protams, mm, nav arī pozitīvi vērtējams. Mēs redzam, ka uh, Mums vajadzētu palīdzēt Ukrainas tautai turpināt šo reformu ceļu. Dažkārt varbūt tas izklausās asi, bet tas ir patiešām vajadzīgs. Viņiem noteikti ir jānodrošina šī kohēzija un ir jāpanāk tāds pats attīstības līmenis kā Eiropas Savienības dalībvalstīs. Runājot par Gruziju, Šī valsts ir eh, ļoti maza, un es eh, vēlētos teikt, ka tā arī pašlaik saskarās ar eh, milzīgām grūtībām. Situācija politiskā ziņā ir ļoti saspringta. Mums vajadzētu stāvēt blakus šai valstī un Gruzijas tautai. Mani patiešām uztrauc šī valsts. Es zinu, ka Gruzijas sabiedrība iespējams ir visa proatlantiskākā visā pasaulē, un tomēr Un tomēr uh, šī valsts atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Mums vajadzētu patiešām palīdzēt gan Ukrainai, gan Grūzijai. Tas uh, ļautu uh, mums veicināt arī e, kopējās drošības uzlabošanai. Tātad šeit ir runa par asociācijas nolīkumiem, par e, viņu e, līdzdalību kopējā drošības un aizsardzības politikā, un, protams, ka tas attiecas arī uz Moldovu. Protams, ka šajās valstīs ir politiskas izmaiņas, un Tāpat arī ir jādomā par ieguldījumu mūsu kopējā drošībā. Šīs ieguldījums ir neatsverams un to vajadzētu slavēt. Mēs, protams, saprotam, kāds spiediens tiek izdarīts Baltkrievijā. Protams, ka šī situācija ir sarežģīta, un tas būtu jāpatur prātā. Protams, ka mēs iestājamies par Baltkrievijas sabiedrību. Ir ārkārtīgi daudz dažādu grūtu ierobežojumu. Es nevēlos šeit terēt laiku runājot par Armēniju un Azerbaidžānu. Abas valstis saskaras ar grūtībām, bet tās tomēr mēģina palikt pēc iespējas tuvāk Eiropas Savienībai. Mūsu pienākums būtu palīdzēt šīm valstīm tikt galā šiem ierobežojumiem. Lielas paldies! Ir pieteikušies daži runātāji no deputātu vidus. Pirmā kalnietes kundze. Paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām es vēlētos apsveikt Petru Saustrevičijus par ļoti visaptverošo pieeju Austrum partnerības problēmām. Viņš ir aptvēris gandrīz visus aspektus. Es arī nevēlos atkārtot to, ko jau teica pārējie, bet gribētu likt uzsvaru uz dažiem aspektiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Tikai pirms nedēļas Gruzijas opozīcijas vadītājs Ugulāvā ir ticis arestēts. Viņam ir izvirzītas apsūdzības. Šodien bijušais premjers Vanovera Bišvili ir atbrīvots. Viņš ir izcietis savu cietumsodu. Viņi ir šie Gruzijas sapņa vadoņi, un uh, mēs gribētu sekot uh, līdzi tam, lai šādi Ugulavas gadījumi vairs neatkārtotos. Kāpēc es pieminēju šīs divas epizodes? Vēlējos tikai uzsvērt, ka mums uh, vajadzētu ļoti rūpīgi sekot līdzi demokrātijas situācijai Austrum partnerības valstīs. Mēs, protams, zinām, kas notiek Moldovā Tāpat kā Anna Fotīga un pārējie, es arī esmu uztraukusies par to, ka Gruzijā demokrātija eh, sāk ciest. Mums vajadzētu stiprināt šos politiskos nosacījumus, eh, ar kādiem mēs piešķiram Eiropas Savienības finansiālu atbalstu šīm valstīm. Šeit nav runa tikai par tehniskiem kritērijiem, ko piemēro Eiropas komisija. Vajadzētu paskatīties arī uz šo valstu politisko apņēmību ieviest demokrātiskas vērtības, tāpat arī izvērtēt politisko kapacitāti īstenot šo darbu. Kāpēc mani tas tā uztrauc? Mēs Eiropas Savienībā vēlamies, lai lai šīs valstis būtu demokrātiskas un stabilas kaimiņu valstis. Šī līdzsvarošana gandrīz eh, pēc katrām vēlēšanām, kad eh, demokrātija pārvēršas par eh, tādu kā kontrolētu valsts kontroli, nenodrošina stabilitāti. Pirms kādiem 15, 20 gadiem es gribētu teikt, ka ļoti bieži tika izmantots kāds termins, kas tagad ir mazliet eh, piemirsts. Proti tika runāts, ka Eiropas Savienībā vajadzētu uzturēt eh, šajās attiecībās eh, tādu mm, asu mīlu. Tātad mūsu mērķis ir panākt, lai Gruzija, Moldova un Ukraina gūtu labumu no šīs mūsu attieksmes. Tātad mēs pietuvojamies 2020. gada samitām, un es gribētu paust savas cerības, ka šis ziņojums dos savu ieguldījumu šajā samitā, un ka šis samits radīs jaunu dinamiku Austrum partnerībā. Tāpat arī ceram, ka tiks iezīmēta skaidra, uh, Uh, politiskā vīzija ilgtermiņa austrumu partnerības politikai. Lielas paldies, uh, Kalniec kundz, par jūsu ieteikumiem, un tagad uh, došu vārdu Kubīlijus kungam. Paldies! Es esmu arī līdzpriekšādātājs Euronest delegācijā, un kā jūs zināt, Euronest ir atbildīgs par Austrum partnerības eh, jautājumiem, kā parlamentāra asamblēja, un mēs mēģinām šajos jautājumos iedziļināties pēc iespējas vairāk. Es eh, priecājos par šo labi sagatavoto ziņojumu projektu, tas ir labs pamats mūsu diskusijām. Vēlos apsveikt Petrus eh, Austrevičijus, man kolēģi no Lietuvas, un vēlējos arī norādīt, ka Mēs eh, varbūt varētu apspriesties par to, kādus akcentus mums vajadzētu šeit eh, ielikt eh, šī ziņojuma redakcijā. Uzskatu, ka nākamajā desmitgadā austrumu partnerība būs ļoti atkarīga no tā, vai mēs savas attiecības veidosim gan racionāli, vai šeit nodrošināsim pilnīgu iekļautību. Mums ir jāpanāk, lai austrumu partnerības valstis pārveidotos un kļūtu tādi veiksmes stāsti, kas līdzinātos Eiropas projektam. Protams, ka tas viss ir atkarīgs arī no mūsu spējām parādīt šo valstu iedzīvotājiem um, tādus kā jaunus burkānus, jaunus nosacījumus, kā tikt pie šiem burkāniem. Ja mēs pašlaik, un šeit es eh, uzsveru pašlaik, ceru, ka šis pašlaik eh, drīz beigsies, ja mēs nevarēsim parādīt šiem cilvēkiem mm, dalības perspektīvu, tad mums ir jādomā, ko tieši mēs viņiem mēģināsim rādīt. Tātad eh, bezvīzu režīms bija tāds kā burkāns, tāda kā balva, ko iegūt, bet pārējām lietām, diemžēl, nav šāda spēka. Uh, nav spēka nodrošināt pārmaiņas. Tāpat arī es vēlējos norādīt, ka būtu svarīgi ieklausīties mūsu austrumu partnerības valstīs. Euronest ir īstā vieta, kur mēs mēģinam to darīt. Euronest tieši šādam mērķim arī ir izveidots. Un, protams, kā mēs arī ļoti uztraucamies par šo diferenciāciju. Vēlējos jums atgādināt, ka trīs uh, asociētās valstis, uh, kurām ir šie uh, asociācijas nolīgumi, brīvas tirniecības nolīgumi, uzskata, ka tās panāk progresu un tās vēlētos uh, redzēt, ka šis princips vairāko un vairāk arī tiktu skaidri iedibināts. Šeit ir runa par kādu ļoti nozīmīgu vēstuli, kas tika parakstīta pagājušā gada 5. decembrī Bratislavā. To parakstīja Grūzijas uh, un Moldovas un Ukrainas ār, ār, ārlietu ministri, un uh, viņi uzsvēra šos uh, diferenciācijas principus. Tāpat arī viņi aicināja Eiropas Savienību izskatīt šo Eiropa Plus asociēto partneru dialogu, un, protams, ka par to mums vajadzētu detalizēt apspriesties. Uh, Šīs eh, princips vairāk par vairāk noteikti ir vajadzīgs. Tam ir jābūt tādam jūtamam principam, kas motivētu uh, tautas veikt reformas. Tādās uh, valstīs kā Ukraina, Gruzija un Moldova mēs uh, redzam, kas notiek fonā, bet varbūt tas nozīmē to, ka mums no savas puses ir jābūt ambiciozākiem, mums viņiem ir jāparāda, ko viņi varētu zaudēt, ja viņi neturpinās reformas. No otras puses, Mums vajadzētu arī paskatīties, kā pārējās valstis, piemēram, Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija, varētu tikt paturētas šajā austrumu partnerības politikā ar tādu individualizētu pieju. Protams, mēs redzam, ka Armēnija mēģina tikt līdzi šīm valstīm, kas ir tikušas daudz tālāk, un to arī vajadzētu paturēt prātā. Šī uh, progresīvā partnerība iespējams, ka varētu arī būt eh, šis, eh, šī jaunā balva eh, jaunajām valstīm. Kādus instrumentus mēs varētu izmantot? Petras jau runā par šādiem instrumentiem savā ziņojumā, bet es gribētu meklēt tādas mm, lielākas nianses šajā tekstā. Ziņojumā ir ļoti labs priekšlikums par atbalsta grupām Gruzijai un Moldova, Moldovai. Moldovai. Vēlos arī uzsvērt, kā būtu ļoti svarīgi dziļāk ieskatīties jaunu finanšu instrumentu izstrādē, ja runa par nākamo desmitgadi, lai atbalstītu ekonomisko attīstību šajās valstīs. Protams, ir arī jāskatās, kā varētu izmantot Eiropas Savienības pieredzi Rietumbalkānos kā to varētu izmantot austrumu partnerībā, tātad starp savienojumības eh, darba kārtība, investīcija platformas un tā tālāk. Tas eh, noteikti būtu ļoti pozitīvi vērtējams, ja kaut kas tāds tiktu ziņamā iekļauts. Jā, paldies, un visbeidzot eh, Basesko kungs ar saviem jautājumiem. Jā, priekšsēdētāji, paldies! Tik tiešām pāris eh, komentāri, pāris jautājumi. Eh, brīnišķīgs eh, atzinums. Nav pat īsti ko, ko piebilst, neko pielikt, neko atņemt. Nu, pāris idejas tikai. Mums ir atkārtot jāapliecina sava, sava apņēmība, savs, savs solījums ka strādāsim, lai austrumu partnerība tiktu konsolidēta turpmāk dažādos veidos, formās. Nu, piemēram, mums eh, ir jāspēj iezīmēt tādu skaidru politisku redzējumu par to, kādus stimulus, kādas, eh, kā, kādas iespējas eh, tiek garantētas šīm valstīm. Nu, ļoti labi darbojas vīzu režīma liberalizācija. Nu, darētu kaut ko tikpat iedarbīgu, tikpat efektīvu, tad valsts uzreiz saņemās un, un, un, un uh, pilda savus solījumus. Tas ir izdevīgi arī mums, uh, jo garantē to, ka šīs valstis turēs savus solījumus. Tas labi darbojas. Kas vēl? ir jāintensificē dialogs drošības jautājumos. Paraugieties uz tri, pirmajām trīs valstīm - Moldova, Gruzija, Ukraina. Tās visas daļu to teritorijas ir okupējusi Krievija. Tas vieno šīs valstis. Ja mēs runājam par kādām drošības problēmām, Ja mēs runājam par hibrīdu karu, ko veids un ved Krievija, tad dosim iespēju šīm valstīm uh, strādāt kopā ar mums, lai vērstos pret šo apdraudējumu, pret uh, hibrīdu kara kādiem izlēcieniem, uzbrukumiem. šeit eh, tā atslēga ir tajā, cik lielā mērā mēs spēsim sadarboties kā partneri ar šīm valstīm. Tālāk par finanšu instrumentu koordināciju. Šeit ir jāspēj eh, tā fokusēti virzīt resursus fundamentālās infrastruktūras uh, projektiem, lai nodrošinātu savienojumus uh, Uh, pārvades, uh, enerģētikas infrastruktūrā, digitālas sabiedrības uh, tālākā izveidē. Tas var kalpot kā, kā lielisks stimuls, lielisks motivators mm, ne, neizkrist no šīs eiro orbītas. Un Dodon. Uh, tas ir eh, Moldāvu prokrievisks eh, politiķis. Eiropas Savienība restartēja finanšu atbalsta programmu eh, Moldovai un Dodons stiepja gumiju. Viņš tagad nogaida un skatās, kas notiks. Pat šis prokrieviskais līderis, pat viņa vadītā prokrieviski noskaņotā valdība, labprāt eh, izmanto tos labumus, ko piedāvā sadarbība ar Eiropu. Un neliek tam šķēršļus. Paldies, jā, interesants skatījums. Man te ir uh, norādīts, ka eh, Laurents Meredits uh, ir no ārējās darbības dienesta. Mūsu vidū vārds jums. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Tas man ir eh, liels gods atkal būt eh, Eiropas parlamentā un runāt par šo ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu, proti Austrumu partnerība. Paldies Austrāviča, Austrēviča kungam. Eh, ļoti labs, nepārprotams atzinums. Es varu principā tikai apliecināt, ka Eh, Eiropas komisija, arī es darbības dienests un es personīgi to uztveram kā eh, prioritāti gatavojoties samitam jūnijā. Eh, mūs priecē un, un, un gandarī šī saruna, ka tāda notiek. Mm, izteikšos īsi, viss jau principā ir pateikts. Tik tiešām mm, no maija līdz oktobrim notika konsultācija process, ļoti vērtīgs Eh, vairāk kā 200 eh, atsevišķu pienesumu no, no Eiropas Savienības valstīm, partneru valstīm, pilsoniskās sabiedrības. Tā kā mums ir labs tāds eh, intelektuāls informatīvs pamats m, mm, turpmāku apsvērumu izdarīšanai, laba ceļamaize turpmāko lēmumu pieņemšanai jau pavisam drīz martā un, un vēlāk arī samitā. Kopumā šī, šī, šis konsultācija process, šī apspriešanās apliecina, ka uzņemtais kurs, atskatoties pagātnē, ir, ir bijis pareizs. Diferenciācija ir, ir, ir tas ceļš, ko, kas jāiet turpmāk. No tādas saimnieciskas attieksmes, sekmēšana, ownership mūsu partneru valstīs, tas ir tas mērķis, uz kuru mums ir jātiecas. Eh, mums ir jābūt skaidrai izpratnē par to, ko, par ko mēs vienojamies, eh, to apliecina iepriekšējais samits. Tāpat laikā elastīgums eh, mm, šīs īpašās Ukrainas atbalsta grupas izveida tādu unikālu, īpaši pielāgotu risinājumu mm, nepieciešamība. Uh, Tas ir, ir mm, labs, labs solis. Uh, ir būtiski neaizmirst par, par um, tādiem cilvēku līmeņa kontaktiem, ka tie ir jāsakmē. Uh, par šiem četriem pīlāriem. Uh, pirmajos trīs ir, ir, ir panākts ievērojams izrāviens, bet tieši pārvaldības un drošības jomā ir, ir tie lielākie iztrūkumi, kur ir jāstrādā visintensīvāk. Un nu, ir, ir tāda, tāda noskaņa, tā, tāda apjausma, ka vairāk ir jādara klimata pārmaiņu jomā, jaunatnes, eh, dzimuma līdztiesības, eh, digitālās, eh, digitālo pārmaiņu jomā un mm, tāda noturība, tāds, tā, tāda satvera tapšana saimnieciskā, institucionālā plāksnē. Eh, klimata plāksnē ir, ir, ir tie darba lauki, kur būs jāstrādā nākotnē. Priekšlikums kopumā ir, ir, ir sanācis eh, labs, konkrēts mm, un, un, un noteikti eh, to pieslīpējot ņemsim vērā arī šajā diskusijā izskanējušo. Paldies! Un tāpat arī man te ir rakstīts, ka Marta Vitrikovska no arējās darbības dienesta ir mūsu vidū. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies par iespēju būt jūsu vidū, gatavojoties uh, samitam uh, un uh, ap, apsvarot Eiropas parlamenta rekomendācijas šī samita priekšvakarā. Paldies uh, par, par to, ka jūs strādājat, ka jūs dodat savu ieguldījumu Eiropas uh, austrumu partnerības uh, projekta nākotnes apspriešanā, un es no savas puses varu tikai piekrist tam, ko Lorenz Meredits nu pat sacīja. Samits. Tā tad ir paredzēts 18. jūnijā šeit Briselē, un tiek paredzēts, ka tiks izvērtēti līdzinējie sasniegumi laikā kopš iepriekšējā samita 17. gadā ka tiks pasvītrotas Eiropas Savienības saistības un solījumi un apliecinājumi mūsu partneriem, ka arī tiks iezīmētas eh, ilgāka termiņa prioritātes eh, turpmākajā sadarbībā. Un eh, pagājuši gadu jau min, noritēja šis kolēģi minētais struktūrētā dialoga, konsultācija process, raugoties uz austrumu partnerības nākotni. Un mūsu ieskatā divi tādi fundamentāli secinājumi ir izkristalizējušies, kas arī apvienotajā paziņojumā uh, Uh, būs uh, atspoguļoti, kuru uh, paredzēts publicēt 18. martā. Austrumu partnerība neapšaubāmi, nepārprotami ir veiksmes stāsts tirzniecības, saimnieciskā plāksnē, cilvēku kontaktu plāksnē. Vēl daudz darba ir darāms sabiedrības pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības, korupcijas apkarošanas jomā, pāris citās jomās Tāpat arī šis darba uzdevuma, šis references satvers mm, noteikti nākotnē būs nepieciešams precīzāks. Mm, ir, ir, ir tātad šī 20 uzdevumu uzskaitījums 20. gadam, 20 deliverables, tas ir, ir ļoti labs, bet pamatā mm, šī arhitektūra, sadarbības struktūra ir, ir, ir laba, pamatota Mēs pieņemam zināšanai visus šeit izskanējušos uh, komentārus un pārdomas. Uh, tos, uh, tos noteikti komentēsim un ņemsim vērā kādos mūsu turpmākos dokumentos. Un, un, un noteikti, noteikti tas, tas iekļausies jūnija samita šajā apspriežamo jautājumu lokā. Bet, nu, atgriežamies pie mūsu re referenta Petra Austrēviča. Jū, lūdzu jūsu komentārs par izskanējušajām idejām. Paldies, priekšstādātāji! Paldies visiem kolēģiem, jo īpaši ēnu referentiem par eh, ļoti vērtīgajiem atbilstošiem komentāriem un ierosinājumiem. Jā, tā tiešām ir, eh, ko sapratu no šīm debatēm šī rīta, politiskajiem priekšnoteikumiem. Uh, jātiek izmantota, un mēs nerīkstam to aizmirst. Mums ir jābūt vienlīdzīgo partneru partnerībā. Un kā jūs ko tādu varat panākt, ja jūs neizpildāt galvenos politiskos priekšnosacījumus, ko esam izvirzījuši? Otrakārt, jā, piekrītu, mēs nedrīkstam uh, atturēties no jauninājumiem, lai vai par ko tur būtu runa, par finanšu instrumentiem, programmām, sadarbības platformām un tā tālāk. Tikai viena lieta, tad tomēr būtu jāpartur prātā. Mēs, mums nevajadzētu radīt kaut ko īpaši austrumu partnerības uh, valstīm. Kāpēc, kas tāds būtu jādara? Mēs taču varētu vienkārši paplašināt, uh, attiecināt esošās politikas vadlīnijas, instrumentus, programmas uh, šīm valstīm var, mēs varam aicināt viņš kļūt par partneri šajā jomā. Paskatieties zaļo kursu, piemēram, paņemiet to. Es nevēlos kaut ko jaunu ar tām šādā nozarē. Mums ir mūsu pieeja Eiropas Savienībā, un mēs, mums jāaicina austrumu partnerības valsts piedalīties mūsu zaļā kursa politikā, ņemot vērā to finansiālās iespējas, progresu un tā tālāk. Taču neradīsim kaut ko īpašu austrumu partnerības valstīm. Tās nav īpašas, tās vēlas mm, arī darīt visu, kas ir to spēkos. Un noslēgumā priekšsēdētāji vēlos teikt, ka mēs esam te viens prāts, domājot par austrumu partnerības valsts nākotni. Mums nevajadzētu baidīties no mm, sekmju gūšanas nākotnē austrumu partnerības jomā. Tāpēc mm, vēlos padziļināt mūsu sadarbību. Austrumu partnerības valstis nav vienkārši mūsu kaimiņi, tie ir mūsu partneri. Un ja mēs tā uz to paraugāmies, tad, manuprāt, saņemsim, panāksim kaut ko daudz uh, nākošo desmitgadu laikā, kas pamatot sākās, labi sākās no Polijas prezidentūras 2009. gadā, es domāju, 2030. gadā mēs būsim vēl jau gandarītāki, ja integrācijas rezultāti mūsu austrumpartnerības valstu status būs tāds, ka tās būs tuvākas Eiropas Savienībai. Lielas paldies! Man rodas jautājums, vai zaļā. Uh, kursa pakotne šo valsts skatījumā varētu būt kā pīrādziņš vai kā pātadziņa. Lielas paldies par šo ļoti interesanto mm, komentāru ierosinājumu. Apmaiņā atgādināšu jums, ka grozījuma iesniegšanas termiņš pašreiz ir 28. februāris. Mēs ņemam vērām jūs lūgam pagarināt šo termiņu. Mēs pārbaudīsim, vai to var izdarīt un ziņosim jums par to pēc iespējas drīzāk. Tad noslēgsim šo darbu kārtības punktu. Nākošais darba kārtības punkts ir dažādi jautājumi, neredz, ka te kaut kas būtu pieminams, un tālāk informācija par nākošo sanāksmi un sanāksmēm. Nākošā sanāks būs 16. martā šeit, Briselē, un 17. martā arī šeit, Briselē. Paldies par uzmanību, sēde ir beigusies.